priekšsēdētājs ir saņēmis pieteikumu no ETP nominācijai komitejā, un tā tiks publicēta sanāksmes protokolā. Ja līdz noteiktajam termiņam netiks saņemti iebildumi, šī nominācija